Liels paldies, turpin priekšsēdētāji, līdz ar to esam noslēguši jautājums. Jūsu rīcībā, ja vēlaties, ir vēl 5 minūtes, lai atgrieztos pie tiem jautājumiem, eh, kuriem jūs nevarējāt atvēlēt eh, pietiekam daudz laika. Tātad jums vārds uz 5 minūtēm, bet jums nav pienākums tās izmantot. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από τρεις ώρες. Es domāju, ka mēs visi jūtamies nedaudz noguruši pēc trim stundām. Tas ir tikai cilvēcīgi, tāpēc noslēgumā es vēlējos eh, teikt vien dažus vārdus. Es domāju, ka mūsu viedokļu apmaiņa bija ļoti godīga un atklāta. Ja jūs veltīsiet man savu uzticību, es domāju, ka mūsu sadarbība veiksmīgi darbosies. Mums ir jārunā atklāti tieši tāpat, kā tas notiek ģimenēs, jo tas, ar ko mēs saskaramies, gan jūs, gan es, tie ir milzīgi izaicinājumi. Pirms brīža kāds no jums teica, ka jūs nevēlētos būt manā vietā, bet tā kā es ar lielu deksmu esmu darbojies politikā, un mēs visi esam kļuvuši par politiķiem, lai kaut ko mainītu, tad mums tas arī ir jādara, jādara kaut kas pavisam konkrēts, jāsasniedz taustām rezultātu. Arī es esmu deputāts, un maijā es uzsāku jaunu procedūru parlaments, komisija, Eiropas pilsoņi. Visi piedzīvojām šīs vēlēšanas un šobrīd komisāru uzklausīšana, komisāru kandidātu uzklausīšana arī ir šī demokrātiskā uh, procesa sastāvdaļa. Par spīti tam, ka šis ir bijis nogurdinošs process, es par to priecājos, jo tas viss ir demokrātisks process un tādējādi mēs sniedzam, uh, nosūtam signālu visiem par to, ka mēs ieklausamies citu teiktajā. Mēs uh, īstenojam politiskas diskusijas, mēs īstenojam dialogu. Varbūt mūsu viedokļi ir atšķirīgi, bet mēs cenšamies rast risinājumus. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgākais. Es domāju, ka tāds ir mērķis visai šai procedūrai, kas sākās maijā Es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu uzticēties Eiropas Savienībai. Vēlos vien teikt, ka šās dienas diskusijas man ir devušas ļoti daudz, protams, man vēl daudz jāmācās. Es, es saņēmu arī informāciju no ģenerāldirektorāta puses un vēlētos viņiem pateikties. 15 dienas mēs strādājam dienu un nakti bet mēs esam ļoti daudz mācījušies, un Tagad mums ir jāpievēršas eh, specifiskākiem jautājumiem, detalizētāk. Ja jūs man atvēlēsiet savu uzticēšanos, tad es domāju, ka kopā mēs varēsim iemācīties ļoti daudz, bet, kas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs varēsim rīkoties konkrēti mēs varēsim pārvērst savus vārdus darbos, lai Eiropa arī turpmāk būtu galvenais humanitārās palīdzības sniedzējs un lai mēs varētu lepoties ar to, kas esam eiropieši. Paldies! Thank you very much, Mrs. Trianidis. Paldies, uh, Stilienīdis kungs, par jūsu uzstāšanos. Nu, ja tiešām esat pelnījis atpūtu. Atbilstīgi noteikumiem koordinātori tiksies šajā uh, sanāksmē aiz aizslēgtām durvīm. Tad aicinu visus, kas nepiedalīsies šajā sanāksmē, pamest uh, zāli. Tad arī nosūtīsim vēstuli prie, uh, iepriekšsēdētājiem, kas izskatīs visas uh, izvērtēšanas vēstuli pirms uh, uh nosūtīt šīs, tik, pirms vēstuli tiks nosūtīta. Uh, Prezidenta konferencē pēc tam tiks nosūtīta arī šī vēstulē komisāra prezidentam. Liels paldies tūkiem, liels, liels, visiem liels paldies uz redzēšanos!